Liebe Kolleginnen un Kollegen, die... Dargie kolēģi, protokola un 12. māja sēdes pieņemtie teksti ir pieejami vai kādam ir iebildumi? Tas es... Nē. Wie im Plenum am 12. Kā jau 12.